ka tagad mēs gal galā esam iekļāvuši visas iesaistītās puses un uh, ostas un operators un tā tālāk, un dalībvalsts rīcībā būs 24 mēneši, lai īstenotu to visu dzīvē. Kalas kungs, jūs esat izvērsis ļoti vērienīgu pasažieru informēšanas kampaņu e, gaisa transporta jomā, un es vēlētos lūgt, lai jūs to pēc 24 mēnešiem, kad stāsies spēkā jūras pasažieru tiesības, eh, jūs līdzīgu kampaņu nodrošinātu arī eh, jūras pasažieriem un viņi to ir pelnījuši. Jā, paldies, debats ar to beidzam, saka priekšsēdētājs, un balsojums notiks rīt pulksten 12. Now we pass. Un tagad. Mēs pāriem pieteikumu otrajam lasījumam, referenta Anna Jensena, inteliģentās transporta sistēmas, autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem. Un kā pirmajai došu vārdu referentei Anna Jensenai uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Inteliģentās transporta sistēmas. Kas tas īsti ir? Šeit runa ir par visām transporta sistēmām, kas varētu parūpēties par to, ka transports kļūtu efektīvāks un vidē traucīgāks piemēram, KPS, tas varbūt nodevu sistēmas. Patiešām jau ir dažas inteliģentas uh, transporta sistēmas, bet daudzas tiek tikai sagatavotas. Ir runa šeit par uh, sistēmām, kas tiek uh, sagatavotas tā, lai mēs saņemtu vēl labāku informāciju, raugoties uz uh, laiku, uz vietu, kā mēs varētu saņemt informāciju, kur ir notikuši satiksmes negadījumi vai sastrēgumi. Uh, ir sistēmas, eh, ir centrāli, no kuras tiek raidīti signāli, ja ir noticis negadījums, lai eh, varētu ātrāk negadījumā cietušie saņem palīdzību. Kad es eh, sastādīju šo ziņojumu, no sākuma es biju drusku tāda neapmierināta, jo šeit bija jānoskaidro, kas tad īsti ir inteliģents transporta sistēmas, jo šis jēdziens iekļauj dažādus atšķirīgus aspektus. Kad es eh, apkopu informāciju, tad es biju neapmierināta, jo man, ir, man bija jākonstatē, ka ir ļoti daudz trūkumu, ļoti daudz nenoskaidrota un ka ļoti daudzi cilvēki gaida, ka transports darbotos labā, bet šīs IT sistēmas vēl joprojām eh, nedarbojas. Tas ir tādēļ, ka vēl nav pietiekami daudz normu, uh, specifikācija, kas mums sniegtu iespēju šīs sistēmas labi izmantot. Protams, ir arī pārobežo aspekti, ja, piemēram, kāda kravas mašīna brauc no Gēteborgas uz uh, Palermo, tad, uh, protams, ka šai kravas mašīnai nepieciešama ļoti daudz informācija pa ceļām. Un ir jāparūpējas par to, ka šīs informācijas sistēmas netiek bloķētas un ir arī laba sadarbspēja. Tas nozīmē, ka ir jādefinē specifikācijas četrās jomās un ir jāstrādā arī rīcības plāni. Runa ir par to, ka ir jānodrošina informācija par uh, transporta drošību, par uh, satiksmes drošību, radīt ekolas sistēmu. Un vēl viena, viens punkts, kas ir ļoti svarīgs, šoferiem ir nepieciešama informācija par stāvvietām, lai viņi jau iepriekš varētu šīs stāvvietas pasūtīt un lai viņi nenonāktu laika trūkumā. Mēs uh, savā darbā saskārāmies ar jautājumu, kā šādas sistēmas varētu darboties praksē. Parlaments šeit ir eh, apsakojis, kādās eh, jomās ir nepieciešamas normas, bet padomes, padome nesakoja mūsu, neapmienē mūsu prasības, kas attiecas uz šo priekšlikumu konkrētu īstenošanu. Mēs esam paredzējuši divas fāzes. Pirmkārt, noteikti specifikācijas, un pēc tam būtu īstenošanas fāze. Es vēlos pateikt, ka mēs ļoti labi esam sadarbojušies ar tikau kundzi, Gebelsa kungu, ar citiem. Mēs ļoti labi sadarbojamies arī ar uh, Zviedrijas prezidentūru, kas nodrošināja to, ka parlamenta priekšlikumi atspoguļotos arī padomas tekstā. Ir priekšlikums arī komisijai, jo komisija šo tekstu ir uh, iedzīvinājusi un ir veikusi ļoti būtisku ieguldījumu. Paldies. Commissioner... Uh, un tālāk vārds komisāram Kālas kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie parlamenta deputāti. Vēlētos pateikties parlamentam un īpaši Jensens kundzei par šo te ziņojumu par inteliģento transporta sistēmu ieviešanu. Pateicos arī ēnu referentiem, kas ir atbalstījuši komisiju likumdošanas procesā, lai izstrādātu ITS direktīvu. Otrajā lasījumā par šo likumdošanas priekšlikumu es gribētu vēlreiz eh, jums apgalvot visnoteiktajā veidā, cik politiski svarīgs ir šis dokuments dinamiska transporta pārvaldība, atbalsts e-izsaukums, elektroniska kā e, ceļu maksas iekasēšana un tā tālāk, tas samazinātu pārvadājumu laiku un uzlabot drošību uz ceļiem. Pēdējo 20 gadu laikā Eiropas komisija izmantojas daudz instrumentus, lai atbalstītu ITS risinājumu ieviešanu, taču inteliģento transporta sistēmu izvietošana ceļu transportā, diemžēl, ir bijis daudz lēnākā citos transporta veidos un ITS pakalpojumi bieži ir sastopami, bet sadrumstalotā veidā. Standartizācija, diemžēl, nav izdevusies, un līdz ar to nav noticis eh, progress šādu sistēmu plašākā ieviešanā, un tādēļ komisija ir piedāvājusi rīcības plānu un priekšlikumu ietver direktīvai par ITS izvietošanu un ieviešanu eh, ceļu transporta sistēmās un saskarnēs ar citiem transporta veidiem. Attiecībā uz direktīvu padom, eh, komisija uzskata, ka kompromiss, kas ir panācis, panākt sarunās ar padomu, ir līdzsvarots un pamat mērķi, kādus izvirzīja komisija, sākotnējā tekstā ir ņemta vērā. Un šeit es esmu īpaši apmierināts ar Jensens kundzes eh, ieteikumiem, kurus apstiprināja arī transporta komiteja. Un es augstu vērt, vērtēju arī šo pozitīvo noskaņojumu. Uh, Eh, kāds valda parlamentā un ceru arī uz pozitīvu balsojumu. Komisija turpinās nopietni strādāt pie šī uh, likumdošanas akta, lai ITS direktīva tiktu īstenota dzīvē. Un tā noteikti atstās iespēju gan uz privātajiem, gan uh, valsts uh, operatoriem. <clears throat> Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies Kallas kungam un tālāk došu vārdu kolēģim Dīteram Koham uz pusotru minūti. Jā, ja, dank, jā, ja... Paldies, cienījamies komisārkungs, kolēģis un kolēģi. Direktīva, par kur tiks balsot, to, kā izmantot inteliģents transporta sistēmas ceļu transportā, te ir ļoti būtiski raudzieties uz saskarsmi ar citiem uh, transporta veidiem. Eh, īstenībā mēs šeit varam runāt par jauna satiksmes laikmeta sākšanos. Direktīva koordinē mērķiecīgu ieviešanu darbības programmai, un tā garantē to, ka inteliģents transporta sistēmas kļūst par integrētu sastāvdaļu attiecībā uz jauniem transporta veidiem un infrastruktūrām. Būtiski patērētājiem ir pirmkārt tas, ka inteliģentās transporta sistēmas ir saistošas. Jautājums tikai kad tas vēl nav atbildēts. Es pašai to būtu ļoti vēlējies. Otrkārt, tā sniedz būtiski iegūdījumu, lai transports kļūtu vēl tīrāks, drošāks un efektīvāks un sniedz jaunas iespējas sadarbspējai dažādiem transporta veidiem. Treškārt, tā nodrošina augstu datu aizsardzības līmeni, uzlabo jaudu, kapacitāti un piedāvā arī vēl papildus pakalpojumus privātpersonām un uzņēmumiem. Inteliģents transporta sistēmas harmoniski iekļaujas arī Eiropas Savienībā 2020 programmā un arī citos ziņojumos. Prasība pēc uh, sadarbspējas starp jauniem uh, un uh, jau esošajām sistēmām atbilst arī parlamenta prasībām. Tautas partijas politiskās grupas vārdā es aicinātu komisiju pēc iespējas ātrāk parūpēties par to, lai tiktu nodrošinātas normas ekosistēmai un visām rezervācijas sistēmām, lai tas aptvērtu visas teritorijas un varētu patiešām ātri uzsākties ieviešanas process. Paldies! Paldies, Kokungs! Tālāk tikau kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Uh, runājot par ITS direktīvas ieviešanu un ITS sistēmu ieviešanu, uh, Uh, ceļu transportā un uh, saskārnes izveidošana citiem transporta uh, veidiem ir ārkārtīgi svarīga tēma. Es vēlētos uzsvērt to, ka referentiem cenšas paplašināt piedāvātā likumdošanas akta aptvērumu, piedāvājot ieviest arī sadaļu par saskarnēm ar citiem transporta veidiem. Infrastruktūras izveidošana ir ārkārtīgi svarīgi, īpaši attiecībā uz pilsētas transportu, un šeit saskarne citiem transporta veidiem iegūst īpašu nozīmi. Jau kopš pirmā lasījuma uh, tika prasīts, lai direktīvai aptvērums būtu plašāks, ieviešot arī sadaļu par datu aizsardzības nosacījumiem. Svarīgi ir panākt kopējas specifikācijas un standartizāciju, lai veiksmīgi ieviestu ITS Komisija ir apņēmusies ātri ievīst noteikti specifikācijas saskaņā ar stingru darba grafiku 2014. gadā. Eiropas uh, līmenī apvienot informāciju par multimodāliem pārvadājumiem. Uh, eh, 15. gadā satiksmei noteikti ITS darbība tālāk. Uh, nodrošināt minimālo vispārējo informāciju attiecībā uz satiksmi un ceļu satiksmes drošību. Un 12. E, gadā ieviest e-zvanu sistēmu, e, e-saukumu sistēmu visā Eiropas Savienībā un beidzot nodrošināt un rezervēšanas sistēmu drošām smaga autotransporta stāvvietām Tas viss ir saistīts arī komitoloģijas procedūrām un Lisabonas līguma prasībām. Un līdz ar to ir izvēlēts deleģētā akta formāts šī likumdošanas akta ieviešanai. Un gan komisijai, gan uh, dalībvalstīm būs jāpiešķir nepieciešamie līdzekļi, un cerams, ka tas tā arī notiks. Paldies, Tikau kundze! Tālāk Meisners kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, Dieteram Koham ir taisnība, ka šeit patiešām ITS sistēma uzsāk jaunu gadsimtu. Un pagājuši gadu es jau redzēju, ka kā kravas mašīnas runā viena ar otru, tas izklausās varbūt drusku nenormāli, bet tā patiešām ir jauna sistēma, ka drošības iemesla dēļ Eh, kravas mašīnas ir spējīgas eh, saprast un eh, uztvērt, vai viņu priekšā ir kaut kāds aizkavējums, un viņas var tām kravas mašīnām, kas brauc aiz viņām, paziņot, lai ir, ir saulēcīgi izvairītos no negadījuma. Un uh, ziņojumā, kur sastādīs Jensenas kundze, tas sniedz ļoti lielu labumu, ka tas ir sniedz pārskatu par to, kas jau mums ir pieejams, un sniedz arī pārskatu par to, kas mums ir nākotnē nepieciešams, lai panāktu lielāku drošību, lai izvairītos no sastrēgumiem, lai būtu mazāk sadarbības negadījumu un lai mēs vairāk varētu darīt vidas labā. Pēdējais punkts, kur es gribētu pieminēt, es dzīvoju pati Vācijā netālu no Hanovers. Mums uh, ir uh, autobānis un ātrgāda šoseja, mēs tur varam izmēr, izmērīt ātrumu, cik ātri jābrauc, lai izvairītos no sastrēgumiem. Tas ir ļoti labi gan šoferiem, gan arī ļoti labi, lai izvairīties arī no sastrēgumiem, ļoti labi arī videi, un kaut kas tāds mums arī ir vajadzīgs, un ir daudz vairāk. Paldies! Paldies, godētais kolēģi, tālāk došu vārdu Freidai Brepalsas kundzei. Viena minūte. Terti. One and a half, I think. Pusotra minūte. Sorry. Uh, thank you, voorzitter. Uh, ik ben uiteraard. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos par to, kā mums beidzot eh, būs šāda Eiropas ietvers šī jautājuma risināšanai. Un eh, kolēģi jau teica, ka eh, šajā ziņojumā Jensenas kundze beidzot ir sasniegusi tādu pozīciju, ka mēs esam tiešām vienojušies, un tur ļoti labi parāda arī parlamenta nostāja, kā mēs arī zinām, un uh, to, ka sastrēguma problemātika kļūst arvien lielāka. Un eh, šī iniciatīva savā nozīmīgumā nemaz nevar tikt pārspīlēta. Kādēļ šeit ir nepieciešams Eiropas ietvars, Eiropas risinājums? Šādas uh, sistēmas var izmantot tikai tad optimāli, ja tās uh, to sistēmu, ko mēs pazīstam šodien, eh, papildinātu ar Eiropas dimensiju. Dalību valstīm eh, patiešām nākamajos gados ir tiešām jāiesaistās šajā sistēmā un eh, jāpiedalās prioritārajās darbībās. Mēs faktiski pusgadu jau pazaudējuši. Komisija tur ir cits laika ietvars. Izmantojot darītajātos aktus, uh, mēs varam rīkoties, mums patiešām vajadzētu uzmanīties, lai paredzētie pakalpojumi būtu tiešām draudzīgi izmantotājiem, lai tos varētu viegli lietot. Tādēļ eh, cilvēkiem ar eh, mazākām iespējām arī būtu jābūt iespējai piedalīties, jo tas būs arī labāk kvalitāte nodrošināta visiem. Nākamā runātāja Rosbahas kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšēdētāji. Jā, ir tas neliels aparāts, kas eh, sniedz iespēju konstatēt, eh, kad eh, mašīna brauc garām uh, Eh, kādai kontrolas sistēmai, un varbūt, ja tā būtu arī eh, iekārtots visās valstīs, tad būtu ļoti labi eh, ceļot pa visu Eiropu, un būtu arī labi, ja tas tiktu panākts visās valstīs, Jenšens kundze noteikti to arī vēlēsies sasniegt. Paldies par visu ieguldīto darbu, kas ir paredzēts, ko paredzēts nodrošināt šī direktīva. Šo direktīva paredz veselu virkni konkrētu un tehnisku elementu Es īstenībā eh, varu atbalstīt to, ka likumdošana patiešām atzīst šīs specifikācijas. Šis temats prasa noteiktas konkrētas normas. Direktīva ir ārkārtīgi būtiska arī kravas transporta pārvadātājiem, un eh, tieši viņiem ir svarīgi darboties Eiropas Savienības līmenī padome gan nav tieši tāda pašās domās kā mēs, bet mums tomēr solīt pa solītim jāiet uz priekšu. Mēs vēlamies izrādīt politisko gribu, tas attiec arī uz citiem transporta veidiem, piemēram, uz vilcienu. Paldies, Rosbakas kundze. Tagad vārds pusotra minūte Kumatsakos kungam. Jorgos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εξάπλωση... Paldies, priekšsādētāji. Šādu inteliģento transporta sistēmu, jeb ITS izvietošanu mm, transporta jomā un pētījumi par to, kā tie sadarbojas ar citām transporta sistēmām, ir ļoti svarīgi. Tas ir milzīgs izaicinājums, milzīgs uzdevums transporta politikai Eiropā. Iepriekšējie kolēģi jau runāja par šo jauno ēru laikmetu, kas sākusies transporta jomā, un viņiem ir taisnība. ITS izmantošana palīdzēs visu padarīt daudz efektīvāku, un turklāt transportu padarīs daudz drošāku. Turklāt mums izdosies sasniegt to mērķu, kas esam noteikuši, respektīvi nodrošināt vidē draudzīgāku transportu. Un tāpēc, uzlabojot šo kopējo tiesību ietvaru ITS sistēmām, mēs uh, eh, spēram pozitīvu soli uz priekšu, un tas nāks par labu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas tāpēc, ka līdzinējā brīvprātīgā pieeja nav nesus vēlamos rezultātus. Lūk, mēs visi esam vienojušies, ka ir vajadzīgs vismaz kaut kāda zināma obligāto standartu sistēma, ja vēlamies, lai šīs sistēmas, šīs ITS sistēmas tiktu izmantotas. Uh, tajos ceļojumos, kuros paši arī dodamies, un kā Jensens kundze, kā referenta arī jau teica, un par to arī viņai pateicos, mums ir jāvirzās uz priekšējumā, ir jāpieņem šis dokuments jau rīt, tā lai mēs varētu apliecināt to, ka, eh, ka mums ir vienot nostāja šajās gaidāmajās sarunās par šo dokumentu. Ir laiks pienācis virzīties uz priekšu, jo galu galā, kas mums vismazāk vajadzīgs, ir vēl viena kavēšanās, vēl viena lieka uh, vilcināšanās un spriedulēšanu. Paldies vēlreiz referentei. Paldies. Ko datai kolēģē tālāk došu vārdā jau Senders kundzei uz vienu minūti. Pusotru minūtes atvainojos. Paldies priekšādātā, sakā jau Senders kundze. Es gribēju pateikties Jensenas kundzei par viņas apņēmību strādājot pie šī dokumenta, pie ITS sistēmām un par to vēlmi panākt lielāku harmonizāciju un sadarbspējas starp dažādām sistēmām. Tas ir ļoti svarīgi. Pēdējās pāris nedēļās esmu lasījusi par to, ka kāds operators Briselē bija gatavs nodrošināt automašīnu vadētājiem reāla laika informāciju par eh, satiksmes sistēmu, tā lai tie varētu saprast, kā labāk virzīties uz priekšu. Un to nodrošināt arī tādā starpmodālā veidā. Es domāju, tas ir viens no tiem aspektiem arī, ko Jensens kundze vēlas sasniegt. Un tāpēc šo harmonizāciju, es domāju, varētu lielā mērā izcili izvērst pa visu Eiropu. Ir vajadzīgs šis dialogs starp dažādiem transporta veidiem, arī pārobežu situācijai, tīpaši uz sauszemes transporta eh, gadījumos jo tas ārkārtīgi lielā mērā ietekmē arī satiksmes drošību. Un tāpēc gribētu teikt, ka šādai veidai e sazvanu sistēmai vajadzētu būt pieejamai visā Eiropā. Un tur vajadzētu veidot Eiropas mēroga infrastruktūru. Un to vajadzētu attiecināt e, īpaši uz lauku reģioniem, tādiem reģioniem, kam, piemēram, reģions, no kura nāku es, kur pavisam nesen kāda persona gāja bojā, tāpēc, ka nevarēja sazvanīt attiecīgos palīdzības dienestus saulēcīgi. Un tāpēc domāju, ka šāda veida, turklāt domāju arī, ka šī drošā automašīna novietņu sistēma smago automašīnu vadītājiem ir sistēma, kas ir ārkārtīgi nozīmīga. Arī to vajadzētu izvērst uz visiem Eiropas transporta tīkliem Eiropā. Vēl viens punkts. Galileo bija platforma šāda veida pakalpojumu nodrošināšanai. Un tas ir tas gala mērķis uz ko ejam. Tāpēc ceru, ka Tajānī kungs un Kalas kungs sadarbosies un pārliecināsies par to, ka ITS ir mūsu transporta nākotne. Paldies, tālāk došu vārdu Rosī kungam uz vienu minūti. Paldies, godātie kolēģi, priekšsādātāji. Labāku transporta pakalpojumu pār pārvaldība, labākas ceļu satiksmes drošība, ITS sistēmu izveid, tas viss ir cieši saistīts, jo mēs vēlamies veidot koordinātu integrētu sistēmu, kas nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību visos transporta veidos. Un galvenais, protams, ir arī tas, kādu finansiālu ietekmi šī jaunā sistēma radīs Saska saistībā ar visām šīm saskarnēm, kas saistīta komunikācijas ar dažādiem transporta moduļiem, veidiem. Uh, un informācijas sistēmām vēlamies panākt efektivitāti, sadarbspēju un nepārtrauktību. Tie ir tie principi, kas mums jāizmanto te brīdī, kad domājam par šīm nākotnes sistēmām. Tāpēc vajadzētu veikt arī izvērtējumu attiecībā uz reģionālajām rakstura īpašībām un uh, transporta veidiem, kas tur tiek izmantoti. Lai varam pilnībā efektīvi šo sistēmu beig beigās arī īstenot. Tātad mums ir vajadzīgi virkni novērtējumu par to, kādā veidā šāda sistēma īstenošana šajā krīzes laikā varētu mūs ietekmēt. Ir vajadzīgs sarunas arī vietējām pašvaldībām, ir jāizpēt šo sistēmu ietekme un, tā, un arī jāpārliecinās, ka šāda veida sistēmas nodrošina iespēju strauji rēģēt uz notikumiem. Paldies Rosī kungam, saka priekšsēdētājs, un tagad došu vārdu Kosas kungam. Pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, saka Kosas kungs. Es gribēju paust savu atzinību šiem ITS sistēmām. Jo, saka Kosas kungs, jo ir trīs lietas, ko vēlos uzsvērt šai saistībā. Tātad pasažieru tiesības, par ko mēs jau spriedām, Eiropas parlaments ir pilnā mērā apņēmies eh, šādas tiesības nodrošināt, atbalstīt cilvēkus, kam ir invaliditāte, bet šajās ITS sistēmās mums uzmanīgi, ja, ja uzmanība jāpievērš tieši šāda veida cilvēkiem tajā brīdī, kad ieviesīsim sistēmas un tās izstrādāsim tālāk, šo aspektu nedrīkstam aizmirst. Tas jāpatur prātā. Piemēram, runājot par informācijas nodošanu, par komunikāciju. Tā ir joma, mums ir jānovērš jau kāda veida barjeras, piemēram, cilvēkiem, kam ir zinām invaliditāte. Turklāt jāveic, jāveic arī šīs ietekmes novērtējumi, jo pilnīgi noteikti vēl nezinām, kāda tad būs izmaksa šo sistēmu ieviešanai. Gribēju uzdot komisāram baitā, jautājumu, vai jūs varētu sniegt atbilstīgi papildu finansējumu, lai pārliecinātos, ka šāda veida ietekmes novērtējums notiek un ka Austrum un e, Centrāla Eiropas valstīs arī šāda veida situācija tiek izvērtēta. Paldies, saka priekšādātājs, tālāk brīvā, brīvā mikrofona procedūra Marinesko kungam pirmajam mārts. Paldies, priekšsēdētāji! Vienot ietvaru izveidošanu koordinētāji ITS izmantošanai ir ļoti svarīgs solis uz priekšu transporta sektora modernizācijā. Dalību valstīm būs jāīsteno šī ITS koordinācija plāni un jāpārliecinās, ka tas notiek sadarbspējīgā veidā. Kā referents, tāpat kā referentu uzskatu, ka ITS ir nozīmīgs solis uz priekšu. Tas ir ārkārtīgi nepieciešams, piemēram, arī dzelzceļu transporta sistēmā, ja runājam par satiksmes pārvaldību. Nepieciešama arī savstarpēja atzīst, atzīšana attiecībā uz visādu veidu specifikācijām un standartiem. Tāpat arī tas attiec uz, inf uz dažādām informātikas programmām. virknēm, virknē dalību valstu ir iespējas šos jaunās prasības saskaņot un modernizēt esošās sistēmas. Tas ir ļoti pozitīvi. Un tādā veidā mēs izmanto, iz, izvairīsimies no, no pārtrauktību šādos pakalpojumu sniegšanās geogrāfiski. Šona Kelī kungam vārds. Paldies priekšādātāji. Nu, būtu muļķīgi izteikties pret šādu veidu ITS sistēmām un, pret, un īpaši pret inteliģentām transporta sistēmām. Nevaram tam pratoties, tas ir jāatzin, jāvērt atzinīgi, tāpēc pateicos Jensens kundzei un Kallas kungam, kas uzsvēra vis tās priekšrocības, ko ITS nestu pasažieriem un sektoram kopumā, tātad satiksmes drošība un tā tālāk, turklāt nodrošināt atbilstošas e, automašīnas stāvvietnes smagajiem automašīnām un tam līdzīgi. Tas būs milzīgs priekšrocības ceļu izmantotājiem. Runājot par ceļu satiksmes drošību, es turklāt gribētu arī redzēt, ka uzsvars tiek likts uz to, ko rada eh, lēni braucēji, piemēram, eh, satiksmē, jo šāda veida ātruma variācijas var novest pie satiksmes negadījumiem. Gribu teikt eh, inteliģentai Jensens kundzei liels paldies jums par to, ka jūs palīdzat mums izmantot ceļus pareizā veidā, tā, ka tas nāk par labu visiem braucējiem vienalga, vai tie būtu gudri vai ne. Paldies tālāk Ančānu kungam vārds. Paldies priekšādātāji. Es domāju, ka šī specifiskā instrumenta definīcija un piemērošana būs ļoti liederīga. Ja piemērosim ITS transporta tīklos un citur, uh, Eh, tas viss nesīs priekšrocības, bet gribēju uzsvērt divus punktus, kas saistīti ar ceļu satiksmes drošību. Pirmām kārtām, tātad šīs drošās smago automašīnu novietnes, tas ir ļoti svarīgi. Un turklāt tālāk vajadzētu runāt arī par autoskolām. Arī šeit, šajā jomā iegūstam ļoti daudz informācijas, un mums vajadzētu ļoti piesardzīgi par to izturēties. jo nevaram tomēr pieļaut to, ka šoferi, jaunie šoferi vairs nepievērš, nekoncentrējas ne uz ko citu, kā vien uz ITS un aizmirst paši par to, ka nepieciešams izkopt savas braukšanas prasmes. Tomēr gribētu teikt paldies Jensens kundzei, jo no vienas puses viņi ir ņēmus vērā šo vēlmi sniegt informāciju, tāpat laikā ir jādomā arī par to, ka uzmanība jāpievērš arī pašai braukšanas prasmei. Paldies, tālāk došu vārdu, saka priekšēdātājs Obermajer kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Drošība un bīstamas situācijas ceļu satiksmē. Tā ir būtiska. Jā, mēs gribētu izteikt dažus komentārus par to. Pirmkārt, komisijas priekšlikumi, kur ir runa par uh, tām normām, kas attiecas uz lieliem kravas mašiem, tas ir jānoraida. Tas noteikti apdraudētu ceļu satiksmi Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienības ceļu sistēma nav ir domāta šādiem milzīgiem izmēriem. Tas radītu sarežģījumus un uh, tas radītu katastrofālus negatījumus. Bieži vien uh, deg, uh, notiek ugunsgrēku tuneļos. Uh, vajadzētu uzlabot uh, transporta līdzekļu ugunsdrošību Eiropas Savienība šeit vajadzētu saistoši ieviest automa automātiskas dzēšanas sistēmas, kādas, piemēram, ir motosportā. Tur ir apmēram 50 līdz 100 eiro uh, gabalā. Uh, tas ir samērā izdevīgas izmaksas, uh, kas radītu tiešām lielu drošību. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk no Cūlīkundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji! Eiropas pilsoņi šobrīd gatavojas doties vasaras atvaļinājumos, bet, diemžēl, tāpat kā katru gadu, viņiem nāksies sastapties ar dažādu veidu kavēšanos, gan avioreisies, gan satiksmes sastrēgumiem, uh, un viņiem nāksies sēdēt šais automašīnās uh, saules svelmē. Un tas viss var novest pie milzīgām problēmām. Pagājušā nedēļa uzdevu jautājumu Eiropas komisijai par to, cik tā lielā mērā ir apņēmusies uzsākt informācijas kampaņām, kampaņu par pasažieru tiesībām, jo šī kampaņa, protams, ir ļoti atbilstīgs instruments, bet ar to nepietiks, lai novērst jau kādu veidu krīzi. Pārāk bieži eh, pasažieru tiesības tiek mīts ar kājām un viņi nesaņem atbilstīgas kompensācijas. Uz tām nākas gadīt mēnešiem un gadiem. Protams, ir ļoti svarīgi informēt eh, pasažierus par viņu tiesībām, bet vēl svarīgāk ir panākt, ka šīs tiesības tiek arī ievērtotas, ka tiek īstenot praktiski pasākumi tā nodrošināšanai. Tīpaši te vēlos atsaukties uz virkni incidentu, ko piedzīvojām pavisam nesen. Paldies! Tālāk došu vārdu saka priekšsēdētājs komisāra kungam. Kalas kungs lūdzu. Priekšsēdētāji godātie deputāti, gribu vēlreiz pateikties Eiropas parlamentam un Annai Jensenai, protams, par lieliski paveikto darbu strādājot pie šī likumdošanas projekta, kā rezultātā esam nonākuši pie šīs ITS direktīvas pieņemšanas. Ar nepacietību gaidu iespēju strādāt pie tālākā, īstenojot ITS direktīvu. Mēs patiešām esam apņēmušies izmantot mums piešķirtās pilnvaras un kompetenci, un to darīs parlaments. Tātad turpmākajos septiņos gados attiecīgās specifikācijas arī īstenot. Mēs to darīsim, protams, tiešā sadarbībā ar visiem attiecīgajiem gan valsts, gan e, privātajiem uh, interesētajām pusēm. Lielas paldies par uzmanību! Paldies, saka priekšsādātājs, paldies jums, komisārkungs, un tagad došu vārdu referentei Jensens kundzei. Lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji! Liels paldies visiem arī kolēģiem par viņu izteiktajiem no, izteikumiem. Un lūk, debats, manuprāt, ļoti labi parāda, ka ir ļoti plašs entuziasms par šo jautājumu, par ITS, par šo dokumentu, un turklāt arī ļoti daudz cerību liek, tiek likts uz šīm jaunajām uh, sistēmām. Gribu pateikties arī komisāru kungam par viņu izteikto solījumu, par šo vēlmi strādāt pie direktīvas īstenošanas un ka vēl, viņš vēlas sadarboties ar visām interesētajām pusēm. Es zinu, ka komisija ir nākus klējā priekšlikumu par sadarbību ar dalību valstīm šajā jomā. Un, protams, ir arī dalību valstīs ļoti liels satrākums par eh, šo jomu, jo pastāv risks, ka tās dalībvalstis, kas jau ir ieguldījušas līdzekļus ITS, varētu zināmā mērā tikt ierobežotas uh, šādu prasību izveidošanas rezultātā, respektīvi situācija varētu regresēt. Un tāpēc ir vajadzīgi izveidzīgs izveidot tāda platva, jā, jāizveido tāda platforma, kas ļautu visām dalību valstīm attīstīties, kas ļautu sadarboties dalību valstīm un komisijai, noskaidrojot tās prasības, kas jāīsteno, un tā, lai šie projekti būtu praktiski, lai tie tiktu īstenoti adekvātā veidā un lai tas notiktu pēc vienprātības principa. Es domāju, ka šeit mums vēl ļoti daudz darāmā, lai tieši tādā virzienā darbs arī ietu. Tā, lai nonākam pie tāda dokumenta, kas tiešām izmanto šos pamatnoteikumus, bet tāpat laikā neierobežo tālāk attīstījušos dalību valstis parlamentā mums arī vēl būs debatas par transporta sistēmām, inteliģentiem transporta sistēmām. Un te nav runa ne par inteliģentiem, ne par, mu, mu, ne par eh, neinteliģentiem šoferiem. Tās ir eh, sistēmas, kas ļaus mums izmantot uh, visas iespējamās priekšrocības inteliģentā veidā. Jo mēs jau nedomājam par šo, ka tagad šoferi gaidīs tikai to, ka, lūk, šīs invaliditātes sistēmas viņiem pateiks priekšā, ko darīt. Tāpat, protams, ka šoferiem būs jāizmanto arī savi, sa, sava spriež, spriestspēja, nenoliedzam. Paldies par uzmanību. Paldies, līdz ar to debatas par šo tēmu ir noslēgts, balsojums par ziņojumu notiks rīt, 2012. Priekšādātājs turpina pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. un tas būs Dirkas Terksa ziņojums par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kur pienāk ostās vai attiet no tām. Un kā pirmajam došu vārdu referentam uz četrām.